Atsākam savu darbu. Protokols eh, iepriekšējās dienas eh, sanāksmē ir pieejams, vai ir kādi iebildumi? Izskatās, ka nē. Ar to arī apstiprinām protokolu. Man vēl ir divi paziņojumi jums.